būtu jādod vārds, bet viņa nav zālē. Eh, vārds pospišela kungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu ļoti eh, lakoniski. Es runāšu par balsojumu, eh, par makroekonomiskās palīdzības sniegšanu Ukrainā. Es uh, Uh, esmu priecīgs par to, ka mēs nobalsojām par šo jautājumu, ka mēs uh, atbalstījām makroekonomisko palīdzību 1,8 miljārdu apjomā vidus uh, vidē ilga termiņa kredīta piešķiršanu Ukrainai, lai atbalstītu demokrātiju, tiesiskuma, uh, Uh, attīstību šajā uh, valstī, ekonomikas attīstību, un mums ir jāsniedz atbalsts šai valstī, tāpat kā savulaik ASV palīdzēja Eiropai pēc otrā pasaules kara. Tādēļ es atbalstīju šo priekšlikumu, un es domāju, ka nākotnē mēs runāsim arī par citiem veidiem, kā sniegt palīdzību Ukrainai uh, reformu īstenošanas procesā. Un Es do, ceru, ka šie aizdevumi nenonāks oligarhu kabatās, bet palīdzēs uh, šai valstī. Paldies! Nākamā runātāja Morvais kundze. Man bija grūti izšķirties par to, kā balstot par šo ziņojumu. Mūsu situācija bija vēl sarežģītāk nekā citiem kolēģiem, jo mēs, kā ka Ungāri eh, balsojam par to, vai Eiropas Savienībai jāsniedz atbalsts Ukrainas valdībai, par kuru mēs zinām, mēs esam pārliecināti, ka tā nedarbojas Ungāru nacionālās minoritātes interesēs, kas dzīvo rietum Ukrainā. Mēs tāpat zinām, ka Ungāri uh, Ukrainā piedzīvo necilvēcīgas ciešanas. Viņi tiek iesaukti armijā, kaut gan šis karš uz viņiem neatiec, un tomēr viņiem ir jādien armijā. Tāpat uh, uh, šie cilvēki cieš no nabadzības, viņi dzīvo tā kā trešās pasaules valstī saņem Āfrikas cienīgas algas. Un viņiem ir jāiztiek ar vienu eiro dienā. Tādas algas ir Ukrainā 30 eiro mēneši, mēnesī. Mums kaut kas ir jādara, lai situāciju uzlabotu. Tagad vārds Valčokungam. Priekšsēdētājs kundze. Ukrainai ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, un tomēr makroekonomiskā un finansiālā palīdzība, par ko mēs nu pat nobalstojām, neizpildīs uh, iecerētos mērķus. Tā tiks iztērēta, lai pildītu SVF reformu programmu. Kaut gan Ukrainā šobrīd ir sociāla krīze un tās pārvarēšanai Eiropas nauda būtu jātērē. Uh, bet mūsu grozījumus vairākums deputātu šai parlamentā noraidīja. Mums ir jāstabilizē Ukraina, tam ir nepieciešams miers, ir jāizsludina pamiers, jāaptur asins izliešana, bet tas ir tikai īstermiņa risinājums, lai iedibinātu uh, stabilu mieru, mums ir jāņem vērā visu pušu intereses un viedokļi un jānodrošina pašpārvalde etniskām grupām priekšsēdētāji. Eh, izklausās, ka mēs esam kļuvuši par Ungārijas parlamentu, jo mēs <laughs> visi šeit trīs esam no Ungārijas. Gribēju dot vārdu Bogoviču kungam, bet viņa nav zālē. Mamīkina kungs. Nav ieslēgts mikrofons. Pat mikrofons jau mums sāk zust, saka priekšsēdētāji, un tagad pēdējais balsojuma skaidrojums par uh, gadskārta nodokļu ziņojumu. Lukas kunga nav zālē, tad uzstāsies Morvais kundze. Jā, jautājums par nodokļiem arī ir tāds jautājums, ko man ir balsojumā grūti atbalstīt. Jo šis jautājums patiesībā ir saistīts ar nacionālo suverenitāti. Mēs cenšamies uh, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu ar šo ziņojumu. Mēs arī zinām par luks līks uh, lietu. Mēs zinām, ka Junkera uh, kungs, kurš tagad ir ievēlēts par komisijas prezidentu, uh, nu, ne par ko pēc tam nebūs atbildīgs. Vai nebūtu lieliski, ja mēs tik ļoti vēlētos palīdzēt arī citiem uh, cietušajiem, tiem, kas ir cietuši no uh, Uh, hipotekāriem kredītiem, kas ir um, ņemti uh, citu valstu valūtās, ja mēs uh, aizstāvētu vienkāršo cilvēku intereses. Priekšsēdētāji, paldies, kolēģi. Vārds Bogoviča kungam, bet viņa nav zālē. Lūdzu, palieciet zālē. Man ir jāinformē jūs, kolēģi, ka sēdes protokols tiks iesniegts nākamajā uh, plenāra sēdē, un ja nebūs.